tiks pēc visu debašu noslēguma. Tālāk par situāciju Azerbaidžānā. Lunačeks kundze. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Austrumu partnerībā, diemžēl, Azerbaidžāna ir kļuvusi par valsti ar vissliktākajiem rezultātiem cilvēktiesību jomā. Pat Baltkrievijā seši policisti ieslodzīti nesen ir atbrīvoti. Uh, Tā kā cilvēktiesībām ir jābūt eh, attiecību pamatā starp Eiropas Savienību un trešām valstīm, mums ir jāaizstāv tie, kas aiz, tos, kas aizstāv cilvēktiesības. Mums nedrīkst būt dubulti standarti. Tātad eh, attiecībā pret vienām valsts, pret valstu grupu, kurām ir eh, gāze vai citi ir resursi un tām, kurām nav. Uh, Azerbaidžāns varas iestādes ir ļāvusi eh, mediķu komandai apmeklēt Leilu un Rasulu Jafārovs. Tas ir atzinīgi vērtējams. Tāpat ir eh, jānosoda arī vēršanos pret pilsonisko sabiedrību Azerbaidžānā un tiek prasīta eh, ieslodzīto nekavējoties atbrīvot. Tāpat Šī rezolūcija arī prasa to, lai visas eh, Eiropas eh, cilvēktiesība tiesas lēmums eh, izpildītu pilnībā, it īpaši to, kur ir noteikta Armēnijas atbildība par Azerbaidžānas teritorijas oku, daļas okupēšanu. Paldies tālāk Karim kundze. Paldies, priekšsarētāji, ļaujiet man sākt ar citātu ar uh, runu Strasbūrā pirms 14 gadiem. Azerbaidžāna ir izvēlējusies ceļu uz integrāciju Eiropā, orientējoties uz humanistiskām un demokrātiskām vērtībām. Haidars Alijevs, valsts prezidents, to teica 2001. gadā. Tomēr Eiropas Savienības un Azerbaidžānas attiecības ir pilns ar vilšanos, vai es teiktu, apusējas vilšanos. Mēs, piemēram, zinām, ka Azerbaidžāna ir frustrēta par progresu trūkumu Kalnu-Karabaks jautājumā. Tāpat zinām, ka pārāk bieži starptautiskā sabiedrība neņem vērā izaicinājums, kas Azerbaidžānai eh, bija jāatrisina pēc kara beigām. Tāpat ir taisnība, ka starptautiskā sabiedrība nav bijusi pietiekami aktīva šī um, ielgušā konflikta atrisināšanā, kas, kā mēs zinām, vēl šobrīd prasa cilvēku dzīvības. Tomēr uh, darbības kopumā neveido vienu pareizu. Azerbaidžāna pietu vēlas vērsties uz demokrātijas ceļu un redzam, ka šobrīd tas ir aizstāts ar stiprām bažām. Es vēlos uh, Azerbaidžānai un tās iedzīvotājiem sacīt, ka, protams, principiāli ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies, lai Azerbaidžāna atgriežas uz ceļa, kas ved uz e nākotnē Eiropā. Paldies! Godātie kolēģi, saka priekšsarētais, lūdzu pieturieties pie atvēlētā uzstāšanās laika, jo ja jūs pārsniegsiet to, Jūs tādējādi atņemat eh, citiem cilvēkiem iespēju izteikties brīvā mikrofona eh, procedūrā, jo 12 mums ir jāsāk balku, balsošana. Lūdzu, paturiet to prātā. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā pāris lietas. Pirmkārt, mēs savā rezolūcijā paudām bažas attiecībā uz situāciju, kas skar Leilās un Arifa Junusa veselību. Mēs lūdzam viņu maksimāli drīzu atbrīvošanu. Turklāt esam gandarīti par to, ka klusā diplomātija, kā mēs to dēvējam, ir devusi savus augļus. Eh, no otras puses, mēs neparakstījām kopējo rezolūciju, jo mēs nevaram pieņemt zaļo stratēģiju konkrēti. Nākt plenārsēdē. sēdē E, nejot, izlaižot ārlietu komisteju un pieprasīt plenāru sēdē lemt par kaimiņu attiecības politikas instrumentu izmantošanu pār Eiropas institūciju um, rīcību attiecībā uz Tuska un Alijeva parakstītiem dokumentiem. Lūk, šāda zaļo stratēģiju, šo ideālismu mēs nevaram pieņemt un lūksim šodien par šo rezolūciju nebalsot. Šī rezolūcija ir radikālisms, kas radīs tikai eh, pretēju efektu. Paldies, deputāts Korau. Paldies, priekšsēdētāji. E, tīra sakritība ir tā, ka mēs vienā dienā runājam par Krieviju un par Azerbaidžānu. Šeit ir da dažādi standarti, kas tiek piemēroti divām valstīm, kas pieder vienam geogrāfiskam apgabalam un kas cilvēktiesību ziņā varētu tikt e, klasificēti sekojoši. Cilvēktiesība pārkāpuma Azerbaidžānā ir nopietnāki e, nekā Krievijā, bet Krievijai tiek noteikti sankcijas un ar e, Azerbaidžānu tiek turpināti līgumi. Prēdis kungs, es saprotu, ka Azerbaidžāna ir noderīga, jo tām mūs apgādā ar naftas produktiem. Bet, jā, Azerbaidžāna nerespektē cilvēktiesības, spiedzina žurnālistus, tad arī nevarētu pieļaut eh, uzņēmē darbības turpināšanu ar šo valsti. Tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām, tad tās ir jāliek priekšplānā un pirms eh, savām interesēm. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs deputāte Veržīļā lai kā nepatiktu prēdes kungam, ja vairākus mēnešus parlaments nosoda situāciju Azerbaidžānā. 15. gada ziņojumā uh, par cilvēktiesībām ir norādīts, ka cilvēktiesību situācija šajā valstī ir pasliktinājusies. Ar Azerbaidžānu ir noslēgt vairāki partnerattiecību līgumi. Uh, tiek meklētas iespējas eh, piedalīties Eiropas Savienības programmā, un Tusks eh, apmeklē Azerbaidžānas prezidentu. Prēda eh, kungs instrumentalizācija nenotiek šī sēžu zāles pusē. Spriedze ar Krieviju un Azerbaidžānas naftas rezerves skaidro Eiropas institūciju un tīpaši jūsu uzvedību. Kā mēs varam rīkoties ticami un nepieļaut eh, cilvēku tiesību upurēšanu uz finanšu interesu altāru vēlreiz? Mums ir jāizstāv cilvēktiesības šajā valstī. Paldies! Nākošais runātājs eh, Marija Češāka. Paldies! Cilvēktiesība pārkāpuma Azerbaidžānā ir kļuvuši aizvien biežāk, it īpaši eh, pret uh, eh, Leilu Junus, uh, viņas vīru un uh, citiem. Tāpatās vēršanās notiek pret žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, saskarās ar vardarbību, apspiešanu. Tie, kas šobrīd prasa ilgāku laiku klusai diplomātijai, es atbildēšu, Azerbaidžānas iestādēm bija viss nepieciešamais laiks, lai varētu savā valstī ievērot cilvēktiesības, un viņiem ir jāievēro tās saistības, ko ir uzņēmušās. Tā skaitā cilvēktiesību tiesas nolēmums OSCE normas un austrumu partnerības princips, kur tiek arī cits starpā prasīt cilvēktiesību ievērošanu. Mums nav nepieciešams vēl viens Krievijas scenārijs, tā teikt, Azerbaidžānā, tāpēc mums ir jāizsakās šobrīd. Kāda ir alternatīva skaļiem vārdiem saskaroties ar lielākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ko vēl varētu panākt klusa diplomātija? Jā, dialogs ir nepieciešams, bet ar skaidru signālu, skaidru ziņu Diemžēl līdz šim klusa diplomātija nav devusi tos rezultātus, kas mums ir nepieciešami. Paldies, Vaidenholzer kungs. Komisāra kungs, Azerbaidžāna nav pirmo reizi temats, kur mēs apspriežam šeit. Azerbaidžāna vēlas piederēt pie Eiropas. Atklāja ar uh, lielu ažiotāžu pirmās Eiropas sporta spēles. Uh, un e, arī ekonomiskās intereses ir saistītas. Šādā situācijā mums ir tiesības prasīt, cik lielā mērā Azerbaidžāna ievēro tiesiskumu, cik lielā mērā tā vēlas ievērot cilvēktiesības, kas viņam ir jādara e, kā e, Eiropas padomas dalību valsts. Ir tiešām beidīgi konstatēt, ka Azerbaidžāna regulāri noslauka no galda mūsu normas un prasības. To mēs tā nevaram pieņemt. Situācija ir nopietna. Mēs nedrīkstam atkāpties no savām prasībām cilvēktiesību jomā, Azerbaidžānā, bet arī Eiropas interešu jautājumā. Tuns un Hoensteins kundze. W państwie prezydenta Alijewa jest dzisiaj dwa razy więcej więźniów. Ja Paldies! Prezidenta Lievu parodītā valstī šobrīd ir divreiz vairāk politi ieslodzīti nekā Krievijā un Baltkrievijā kopā. Un nosacījumi tie šie apstākļi, kādās eh, viņi ir aizturēti un tiek turēti, ir pilnīgi skaidri. Azerbaidžānai nerūp cilvēktiesības un starptautiskās saistības. Uh, Tas prasa mums izteikties ļoti skaidri. Es ļoti labi atceros e, tos laikus, kad mēs dzīvojām komunisma diktatūras apstākļos, cīnījāmies pret tā laika valdību un saņēmām lielu atbalstu vārdu izteiksmē un iesaistoties Eiropas parlamentam un citiem politiskiem spēkiem. Diemžēl mana politiskā grupa uh, man par nožēlu nav parakstījusi šo vienošanos, šo rezolūciju. Mums ir jāizrāda solidaritāte ar tiem cilvēkiem, kas cieš šobrīd Azerbaidžānā, un es aicinu savus kolēģus balsot pār šo rezolūciju. Pirī kundze. Honorable Pirī. Pirī kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirms gada mēs šeit pat runājām par cilvēktiesību aktīvistu aizturēšanu valstī ar lielu šoku. Izteicāmies par šo situāciju. Leila Junas e, tika ieteikta kā kandidāta Saharau balvai šogad. Mēs redzam, ka kritika, kuru izteicām, īsti nenonāk pie adresāta e, Leila Junus bija ieslodzīta, viņai nebija pat iespējas runāt ar savu aizstāvu, un arī viņas vīram ir nopietnas veselības eh, problēmas, viņa aizveda ātrā palīdzību. Tā nebija taisnīga tiesa, kas tiks priesta. Eh, uz veciem slimiem cilvēkiem piespriest eh, vairāk kā sešus gadus cietumā ir eh, praktiski salīdzināms ar nāves sodu šiem cilvēkiem. Jā, Eiropas komisija ir izteikusies par šo tēmatu, bet eh, nav bijusi pietiekami stingra savā nostājā. Mēs prasam atbrīvot Junus, tāpat arī Izmailovu, kas ir netaisnīgi ieslodzīti Mēs prasām Azerbaidžānas valdībai atbrīvot visus nepatiesi apsūdzētos aktīvistus un ieslodzītos, jo vairāk demokrātiskas reformas tiks īstenots, jo lielāks būs ES atbalsts. Tādai būtu jābūt mūsu politikai un arī apgriezti uh, Mēs aicinām Azerbaidžānu ievērot uh, savas saistības kā Eiropas padomas dalību valstī. Ir jābūt arī finanšu sankcijām un uh, ir sankcijas jāvērš arī pret tie politiķiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Vaigla kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, kolēģi cilvēktiesību situācija pasaulē un it īpaši valstīs, ar, kuru, ar kurām mums ir partnerība un e, jo īpaši lielāks iespējas runāt ar šiem valstīm, e, ir tāda situācija ir e, tāda, ka šoreiz mums ir jāapspriež Azerbaidžāna. Diemžēl Ehm, vārdi rezultāts nedod līdz šim. Baku ir pieradusi dzirdēt kritiku vairāk pret sevi nekā pret kaimiņu valstīm, piemēram, Armēniju, kuras eh, teritorijā ir eh, Krievijas eh, karaspēku un kur ir okupējusi arī daļu no Azerbaidžāns teritorijas un tīpaši Kalnu Karabahu. Azerbaidžāna ir valsts, kas ir sarežģītā situācijā, bet ļoti nozīmīgi ģeopolitiski. Un mums ir kaut kas jādara Eiropas parlamentā. Sebastija un tā tālāk. Bon día. Gracias, señor presidente. Una... Paldies, prie... Paldies, priekšsādātāji. Mēs atkal runājam par eh, cilvēktiesību stāvokli Azerbaidžānā. Vienreiz tas notika jau 2009. gadā par Alieva režīmu. Uh, un ka, mēs pieņēmām dokumentus. Eh, un ko tas viss deva? Lieva režīms eh, turpina darboties kā iepriekš. Armēnija eh, ne, turpina neievērot savas saistības, situācija Kalnu Karabahā nav uzlabojusies, tāpat arī šajā valstī ir augsts korupcijas līmenis. Un tomēr Eiropas Savienībā turpina atsaukties uz Azerbaidžānu kā sabiedroto. Kā tas ir iespējams? E, Austrum partnerības un kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Pietiek ar paziņojumiem, ir jāsāk rīkoties, ļoti daudzi šajā valstī, žurnālisti, aktīvisti, viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Paldies, nākošais runātājs Bonanno. Grazie, signor Presidente, jo con lei sempre massima. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, nebiju pārliecināts, cik uh, daudz laika ir manā rīcībā. esmu Azerbaidžānas atbalstītājs un draugs nevar piekrist līdz šim sacītājam. Ko dos šī steidzamības rezolūcija? to varēs izmantot vienkārši, lai noslaucītu sev degunu. Vai kāds nobīsies Azerbaidžānā un satrauksies par to, kas ir rakstīts šajā rezolūcijā? Rezultāts būs pilnīgi nulle. Tās būs uh, Eiropas parlaments, kurš tikai raksta papīrus, kas uh, nav nekam derīgi. Mēs runājam par islāmu. Azerbaidžānā pastāv moderātais. Uh, eh, um, islāms. Tajā ir vairāk uh, cilvēktiesību, tā skaitā sieviešu tiesību. Kāpēc, uh, ja jūs sakāt, ka cilvēktiesības netiek ievērotas, jūs, piemēram, nodarbojaties ar uzņēmējdarbību ar Ķīnu, tur pastāv nāvesots, tāpat Nigērija, jā, Nigērijā ir nafta. Bet būtība ir tā, kā ir nevis pastāv divi atšķirīgi mēri, bet simts atšķirīgu mēri. Es gribu teikt, lai dzīvo Azerbaidžāni, lai dzīvo Azerbaidžāņi, runāsim ar viņiem un nevis ar lobbyiem. Eiropai ir uz turieni jādodas, jārunā ar viņiem tieši un jāmeklē risinājumi. Tas ir nopietns veids, kā uh, pienācīgā politiku. Helvīgu. Uh, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāizdara viss iespējamais spiediens uz Arba Azerbaidžānu, pieprasot cilvēku tiesību ievērošanu, un tāds ir arī šis rezolūcijas priekšlikums. Diemžēl Eiropas tautas partijas grupa nevar atbalstīt šo rezolūciju. Mums vajadzētu parlamentā pieņemt kopīgu rezolūciju, kas apvieno visas partijas. Mums tas uh, ieteikums tūlīt nekavējoties uh, pārtraukt uh, sarunas ar Azerbaidžānu. Tas ir nepieņēmami, jo mēs vēdam sarunas arī ar citām valstīm pasaulē. Ja mēs tā būtu attiekušies pret Irānu, tad nekāda vienošanās par uh, kodola programmu nebūtu panākta. Mēs nevaram uh, izmantot pieeju vienām valstīm tādu, kādu mēs neatiecinām uz citām valstīm. Mums ir jāiestājas par cilvēku tiesību uh, ievērošanu Azerbaidžanā un jādara tas kopīgiem spēkiem. Tagad uh, brīvā uh, mikrofona procedūra. Uh, Manesku kundze. Paldies Eiropas Savienībai un Azerbaidžanai jāturpina sadarbība. Eh, arī to ir apliecinājis prezidents Alijevs savā nesenajā vizīte eh, Briselē. Uh, Un šeit ir sadarbība ne tikai enerģētikas jomā, īstenojami ir jāsadarbojas arī cilvēku tiesību nodrošināšanas jomā. Mēs paužam uh, bāžās par cilvēku tiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā un prasām šīs lietas izmeklēt. Un mēs norādām arī, ka šāda situācija attālina valsti no demokrātijas vērtībām un starptautiskiem nolīgumiem, ko valsts ir parakstījusi. Tāpat laikā mums ir jāuztur dialogs ar Azerbaidžānu jāstiprina partnerība ar šo valsti un viss, jebkādi centi centieni pārveidot Eiropas Savienību par kaut kādu augstāku instanci tikai pasliktina mūsu attiecības, un tas nav nevienas valsts pilsoņu interesēs. Paldies! Tagad vārds Lotovska kungam. Dāmas un kungi, austrumu partnerība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga politika, jo tā paplašina Eiropas Savienības ietekmi uz austrumu valstīm, un šīs valstis mums pietuvina. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka austrumu partnerības iedvaros mēs varam uh, pamācīt citus. Uh, protams, mums var būt bāžas par uh, Eh, to, kas notiek Azerbaidžānā, bet mums nevajadzētu viņiem lasīt morāli, tā nav pareizā pieeja. Jākovčič kungam vārds. Viņa nav zālē tagad. Vārds Zajerkungam. Zajas kundzēs atvainojos. Paldies priekšsēdētāji jau vairākus gadus parlaments seko situācijai Azerbaidžānā ir pieņemtas septiņas rezolūcijas par uh, cilvēku tiesību situāciju. Tātad, un šis uh, režīms uh, apkaro jebkādu demokrātijas formu, apspiež brīvību, uh, un uh, tas nav nekas tāds uh, neparasts. Šis režīms uh, īsteno bombardēšanu Armēnijas pierobežā Kalnu Karabahā ir uh, arī nu pat viena ievienu, ievainota sieviete, bet mēs tikai iesniedzam rezolūcijas par cilvēktiesību situāciju, bet nav īstenota jau 2009. gada rezolūcija, nav noteiktas sankcijas un nav panāktas reāls demokrātijas ieviešanas tai valstī. Šī valsts ir pelnījusi sankciju noteikšanu, lai tā beidzot nodrošinātu brīvību savai tautai. Uh, Pas Popišilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzmanīgi sekoju debatēm. Viens no kolēģiem teica, ko tad šī rezolūcija mainīs. Tā neko nemainīs Azerbaidžānā. Es nepiekrītu. Rezolūcija nosoda netaisnību, kas valda šai valstī, un šāda rezolūcija ir nepieciešama. Tas ir signāls tam, ka mēs morāli atbalstām uh, Azerbaidžānas uh, opozīciju. Hadidža Ismails, uh, žurnālists, kurš tika notiesāts uz septiņu ar pusgadiem cietumā, uz pilnīgi safabricētu apsūdzību pamata. Mums ir jāatbalsta cilvēku tiesību aktīvisti, jā, Eh, norāda, ka mēs sekojam, kā šie cilvēki cīnās par brīvību un demokrātiju. Paldies, tagad vārds Čerņēska kungam. Viņa nav zālē. Mierovas kundze. Paldies. Viss visos gadījumos Eiropas Savienībai ir jāiestājas par cilvēktiesībām. Es atbalstu šīs rezolūcijas autoru sagatavoto dokumentu situāciju cilvēktiesību jomā. Azerbaidžānā ir nožēlojama. Šeit tiek prasīts ieviest sankcijas un iesaldēt kaimiņu attiecību politiku un izvirzīti tiek vairāki nosacījumi. Manu prāt, š, vispirms šie jautājumi būtu kārtīgi jāizdiskutē atbildīgajā komitejā un tad tie jāierosina plenārsēdē. Nevar vienkārši iesniegt šādu uh, Eh, rezolūciju, par ko ir izlēmuši kaut kādi daži cilvēki. Mums ir pienācīgi jāsagatavo šāda veida rezolūcijas. Es neuzskatu, ka šāda rezolūcija, kas nav pienācīgi sagatavota, novedīs pie vēlamā rezultāts. Tā var patikt dažiem, bet tomēr mums ir jāpievērš uzmanība tam, ka jāatbalsta cilvēku tiesību ievērošana. Valkā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos nosodīt šo konkrēto un citus līdzīgus gadījumus. Cilvēku tiesības nekād nedrīkst ignorēt. Mēs atbalstīšu šo rezolūciju. Es aicinu Eiropas Savienību un tās iestādes apsvērt, kādā mērā Eiropas Savienībā būtu iespējams nodrošināt saistošu starptautisko tiesu lēmumu īstenošanu. Piemēram, arī Strasbūrā atrodas e, e, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un e, ja tagad tiek jautāts, ko tad domās uh, Azerbaidžāna par šo rezolūciju, protams, uh, tā viņus uh, nespiedīs neko darīt, bet tomēr mums ir jāraugās uz to, lai uh, cilvēku tiesības tiktu ievērotas. Paldies! Marijas kungs, eh, pirms Eiropas spēļu atklāšanas bija daudz diskusiju par notikušo Azerbaidžānā. Šobrīd eh, mēs atkal redzam, eh, ka šī uh, rezolūcija ir ļoti vienpusīga, tā ir eh, politiski motivēta. Eiropas parlaments ir izvēlējies nepareizo ceļu. Ir izlēmts nesūtīt novērotājus uz parlamentārām vēlēšanām Azerbaidžānā. Var redzēt, ka šī valsts eh, tiek izolēta un lēnām dreifē projām no Eiropas Savienības, bet ir taču arī energoapgādes drošības jautājums. Uh, Paskatīsimies, kam būs kāds labums, ja Azerbaidžāna turpinās virzīties tā kā līdz šim. Esmu pret šo rezolūciju un atbalstu priekšlikumu atlikt balsošanu. Komisārs Avramopoulos debašu noslēgumā lūdzu. Uh, members of the House, Paldies, godātie deputāti. Kā jūs zināt, eh, Azerbaidžāna mums da, vairākās jomās ir uh, cieši sadarbības partneris uh, ne tikai enerģētikas uh, drošības jomā, bet arī uh, strateģiskā stabilitātes jomā un notiek sadarbība austrumu partnerības ietvaros jau vairākus gadus. Mēs vēlamies, lai šīs attiecības a, turpina attīstīties kopīgo interešu vārdā, bet tomēr ir mūsu attiecībās vairāki jautājumi, kas atklāti ir jārisina. Eiropas Savienība uzmanīgi seko cilvēktiesību situācijai Azerbaidžānā. Mēs sekojam uh, uh Leilas un Arifi Junus tiesas prāvai un uh, arī uh, i, uh, un citām tiesu prāvām. Mēs uh, sekojam, kā ir situācija ar cilvēku tiesību aktīvistiem un žurnālistiem Azerbaidžānā un mēs aicinām joprojām atbrīvot cilvēku tiesību aktīvistus un žurnālistus, kas atrodas apcietinājumā bez tiesas lēmuma. Azerbaidžānai ir jāpilda savas starptautiskās saistības ANO, Eiropas padomes un ECO ietvaros. Ir jāīsteno no tiesiskums, jānodrošina tiesu varas neatkarība un jānodrošina godīgas tiesas prāvas. Mēs apzināmies, kādi izaicinājumi ir Azerbaidžānas priekšā, lai nodrošinātu savu attīstību un neatkarību šajā nestabilajā reģionā. Mēs uzskatām, ka uh, valsts stabilitātes un uh, Eh, neatkarības nodrošināšanai nepieciešams, lai valstī varētu notikt atklāts politiskas debatas. Žurnālistiem jāspēj brīvi darboties un ir jāveic papildu pasākumu šai sakarā. Es saprotu, ka uh, Azerbaidžānas varas iestādes uh, izmeklē nesen nogalinātā žurnālista Asimalieva lietu un uh, Uh, mums uh, tiek veidot arī kontakti ar pilsonisko sabiedrību Baku un mēs sniedzam atbalstu uh, visneaizstargātākajām cilvēku grupām mūsu delegācija uz vietas arī sniedz atbalstu apdraudētajiem cilvēku tiesību aktivistiem. Mēs turpināsim iestāties par mūsu kopīgām interesēm un vērtībām divpusējās attiecībās ar šo valsti un arī austrumu partnerības ietveros kopā ar citām Eiropas padomas valstīm. Mums ir jāīsteno konstruktīva pieeja balstoties uz dialogu, uh, iesaistīšanos un diplomātiju praktisku sadarbību. Mums ir jāizmanto viss potenciāls, kas pastāv, un sarunas ar uh, Bakūt uh, uzsāksies nākam nedēļu. Mēs runāsim par mūsu kopīgām interesēm un vērtībām uh, saskaņā ar mūsu starptautiskām saistībām mums ir jāsadarbojas konstruktīvi, jāpauž kritika šai valstī. Mēs saprotam, ka uh, daļai deputātu ir nepieņemama doma, ka šādās uh, apstākļos mēs varam vest sarunas ar Azerbaidžānu. Mēs savukārt uzskatām, ka mums jāizmanto šī iespēja, lai iestātos par cilvēku tiesību ievērošanu, jo tā ir neatņemama mūsu kopīgo vērtību daļa. Mums ir jāpauž mūsu visu kopīgās bažas un jācenšas risināt šī situācija. Paldies! Paldies! Esmu saņēmis septiņus rezolūciju.